Šķiet, eh, šis kaitējums ir eh, mazināms. Esiet sirsnīgs veicināts konstitucionālo jautājumu komitejā. Tas, kas mums tiešām ir būtisks svargs, svarīgs darbs pēdējo septiņgadu laikā, ir centieni panākt jauno Eiropas līgumu. Reforma līgums ir produkts, ko mēs redzam uz galda. Uh, Mūs, protams, ļoti interesē, kā Čehijas prezidentūra risinās šo jautājumu. Kādas būs attīstības nākamo mēnešu laikā? Decembra sanāksmē padome nolēma, un tiek gaidīts, ka ratifikācijas process notiek līdz 2009. gada oktobrim. Padome arī nolēma attiecībā uz pārejas periodu ieviest institu par institūcijām. Tik runāts arī par dalībnieku skaitu parlamentā, tika teikts arī par komisijas priekšsēdētāju nomināciju un ievēlēšanu. Protams, pārdomas bija arī par komisijas pašu sastāvu un tika runāts ar padomas prezidentūras un ministru padomas darbību. Mūsuprāt, ir virkne juridisku jautājumu, tāpat arī politiski raksturu jautājumu, kā šos jautājumus risināt. Mēs labprāt dzirdēsim, ko jūs šajā lietā varat mums pasakīt. Pēdējo gadu laikā parlamentā nav bijis neviens uh, neviena prezidējošā valsti, valsts ar tik daudz dažādiem jautājumiem un aspektiem, kas ir izcinām. Mēs jau plēnumā sacījām, ka mēs esam pateicīgi par valstu un priecīgi par valsti, kas nāk no Varšavas pakta valstīm, un tagad varbūt prezidējošā valsts tā ir iespēja, kas mums visiem kopā ir dota. Vēl jau vairāk būtiski ir, lai jūsu prezidentūra būtu sekmīga Man gan arī jāsaka, ka šīs skeptiskās runas no Prāgas puses mēs esam dzirdējuši no dažādām pusēm. Ar izbrīnu lasu arī to, kas tiek sacīts senātā. Es zinu, ka jūs neesat atbildīgs par to. Tomēr mēs būtu vēlējušies, ka rat līguma ratifikācija būtu notikusi vēl pirms prezidentūras, ka jūs būtu atbrīvoti no tā un varētu risināt citus jautājumus un problēmas. Tagad vēl arī jūsu valstī ir jāturpina ratifikācijas process. Vakar plašsaziņas līdzekļos lasīju, kas tiek par to sacīts, un bija nedaudz pārsteigts, jo es domāju, ka mēs nesāksim visu no gala un ka mums nav jāsāk pārunāt vienošanās nosacījumu šādam ratifikācijas procesam. Ir svarīgi ievērot šo lojitātes principu un mēs ceram uz sekmīgu ratifikācijas procesu noslēgumu. Mēs dzirdējām, ka mēs nedrīkstam uzsākt tādu spēli, kas, kurā dalībnieks 27 dalības valsts, un ja viena parakstīs, tad tikai nākamā parakstīs, tad radīsies mentalitāte, kas tiešām izbrīna. Un gadījumā, ja viens raugās uz otru vai tas paraksta, to mēs nevarētu, nedrīkstētu pieļaut. Šajā komitejā ir arī mazāk svarīgi, bet tikpat būtiski un interesanti jautājumi. Eiropas Savienības institūciju jautājums, tāpat arī padomi ir aicināta iesaistīties, panākt vienotu procedūru. Eiropas Savienības aģentūras ir viens no jautājumiem, kas šobrīd ir nelielā haos, haotiskā situācijā, tāpat arī par šo institūciju kontroli un kārtības ieviešanu šajā jautājumā. Mēs parakstījām deklarāciju par komunikāciju sadarbībā, tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas, un būtu ļoti interesanti uzzināt, ko valdības dara, un tāpat arī, lai, ko dara komisija, lai informētu pilsoņus Vondrakungs, ir daudz jautājumu, un mēs ar nepacietību gaidām, ko jūs pastāstīsiet. Paldies! Jā, yeah, thank you, thank you very much. Paldies, uh, Džau, par man doto vārdu. Es gribētu uh, sveikt uh, visus šorīt no rīta. Labrīt! Dažus no jums es jau pazīstu, no tiem intensīviem kontaktiem un darba, ko mēs esam veikuši jau pēdējo mēnešu laikā, gatavojoties Čehijas prezidentūrai tādā ļoti apzinīgā veidā, jo, protams, tā tas ir, ka mums tas ir zināms pārbaudījums, tā kā uz ugunslīnijas, jo mēs uzņemamies šo lomu pirmo reizi, pirmo reizi mūsu valsts vēsturē. Mēs uzņemamies šo pienākumu tādos sarežģītos laikos, ir diezgan saspringta starptautiskā vide, un eh, šīs eh, sanāksmes, vai jāsaka drīzāk šīs visas nedēļas eh, mērķis ir iepazīstināt visus ar Čehijas prioritātēm Eiropas Savienības prezidentūrā. Šobrīd kā jūs labi zinat, eh, praktiski visi kabinet, eh, Čehijas eh, ministra kabineta ministri ir Briselē un dažādās dienās tiekās ar dažādām komitejām šeit Eiropas parlamentā. Un jāsaka, prezidentūra ir tikko sākusies. Mēs jau ļoti intensīvi ķerāmies pie darba 1. janvāra Eh, rītā. Es, eh, jāsaka, pat īpaši nopietni nevarēju eh, svinēt jauno gadu, jo mēs paredzējām, ka ir iespējama krīze. Pirmais bija, kā jūs zinat, krīzes, gāzes krīzes jautājums, otrais bija uzlidojumi, militārā darbība gazas sektorā, arī Izraels armijas ieiešana gazā. Manuprāt, 3. Eh, janvārs bija ļoti saspringta diena. Attiecībā uz gāzes problēmu mums bija intensīvi kontakti ar abām pusēm. Jāsaka, ka vismaz uh, saulēcīgās brīdināšanas mehānisms, par kuru mēs bijām vienojušies uh, pirms trim gadiem, tad, kad notika iepriekšējā krīze starp Krieviju un Ukrainu, tātad šis saulēcīgās brīdināšanas mehānisms kaut kā nostrādāja. Mēs saņēmām vēstuli no uh, Gazprom uh, valdes uh, pārstāvjiem un tāpat arī no Krievijas valdības uh, vadītāja vietnieka. Mēs paredzējām zināmas problēmas, bet mēs neparedzējām, ka šīs problēmas būs tik milzīgas. Mēs domājām, ka varbūt par 40% samazināsies gāzes piegādes uz kādām pāris dienām. Tā tad jo tāda notikuma bija notikuši arī agrāk, bet es domāju, ka neviens negaidīja, ka notikumi varētu attika, atties, atrisināties tik eh, radikāli, kad, eh, kā jūs zinat, turpat vai puse Eiropas eh, bija ārkārtīgi smagā situācijā un palika bez gāzes. Mēs Eh, esam izstrādājuši savu politiku. Jūs zinat, ka mēs runājam par trīs eh, E, par ekonomiku, enerģiju un Eiropu pasaulē. Un eh, energodrošība būs viens no svarīgākajiem, ja ne pats svarīgākais jautājums Marta padomas sanāksmē. Trešais, E, kā es minēju, ir Eiropa pasaulē. Un, kā es teicu, energosektorā mēs jau uzreiz saskārāmies ar ļoti sarežģītu situāciju. Mēs eh, ļoti izjutām to, ka nepieciešama solidaritāte Eiropas Savienībā. Un, eh, protams, vārdos tas viss ir eh, ļoti jauki, bet tad, kad mēs saskaramies ar realitāti un kad mēs saskaramies ar situāciju, kad ir valstis, un nosaukšu Slovākiju un Bulgāriju, un zināmā mērā arī Ungāriju, Problem number one. At the Un tā tad uh, jūs zinat, ka šis gāzes jautājums, šī problēma kļuva par uh, galveno jautājumu visās avīžu lapas pusēs. Un uh, Londona, Brisele, citas pilsētas, citi jaunumi bija uh, avīžu iekšējās lapās, ne uz uh, pirmās lapas. Eiropas Savienībai bija jāveic efektīva darbība. Uh, Un ir nepieciešams Eiropas Savienību šo sakarībā vadīt tādā veidā, lai neradītu kādas citas problēmas. Jo tas ir tā kā melnais pēters kārtīs. Abas puses aicina mūs par vidutājiem, bet ja mēs visā šajā lietā ielektu ar lielāku spāru nekā no mums tiek gaidīts, tad mums būtu dārgi jāmaksā par šo abu pušu nesaskaņā. Sākums bija tāds diezgan smagnējs, bet es domāju, ka mēs diezgan veiksmīgi darbojāmies un panācām, lai Ukraiņi un Krievi and... sēstos pie saruna galda, jo no sākuma viņi atteicās uh, vest sarunas, un mēs varējām izmantot arī novērotājus šim uh, gāzes vadam, un mūsu darbs lika viņiem tomēr sēsties pie galda un censties rast risinājumu. Un tādā veidā mēs novērsām arī Eiropas sašķelšanos jo Krievijas, Krievija aicināja uh, to valstu vadītājus, Eiropas Savienības valstu vadītājus, kuru valstis importē gāzi no Krievijas uz tādu kā samita tikšanos Krievijā. Tas bija centiens sašķelt Eiropas Savienību un nebija viegli pārliecināt politiķus Bratislavā, Prāgā un Budapeštā. Es atvainojos ne Prāgā, bet Budapeštā pārliecināt par to, ka mums jādarbojas Eiropas Savienībā. Domāju, ka mums ir jāmācās no tā, ka solidaritāte ir lieta, par ko mēs bieži vien runājam, bet to ir jāizvērš reāli dzīvē. Īstermiņa, vidētermiņa un ilgtermiņa nākotnē. Mums ir jābūt spējīgiem rīkoties tādās situācijās, kad kādu dalību valstu vitāli svarīgas intereses tiek apdraudēts. Es atvainojos par šo ievadu, Sākotnēji man tika uh, teikts, lai es uh, sniedzu 5 minūšu pārskatu par Ček Čehijas prezidentūras programmu, bet es domāju, ka varbūt svarīgāk ir uh, tomēr pateikt dažus vārdus par jau mūsu veikto darbu, ko mēs esam darījuši pirmajās prezidentūras nedēļās, kaut gan tas tieši nesaistās ar konstitucionālām lietām. Now, uh, what is the subject of, of our uh, debate here? Mūsu debašu tēma šodien ir saistīta galvenokārt ar institucionāliem jautājumiem. Un e, mūsu sešu mēnešu prezidentūru es sadalītu tā nosacītu divās pusēs. Pirmā puse ir galvenokārt ekonomisku jautājumu, energo jautājumu risināšana un arī ārlietu jautājumu risināšana. Rezultātam vajadzētu parādīties Eiropadomas sanāksmē martā. Un pēc tam otrā fāze vai otrā puse šai prezidentūrai, kas, protams, būs ārkārtīgi svarīga tieši institucionālā ziņā, gatavojoties Eiropas parlamentu vēlēšanām un gatavojoties arī a, jūnija Eiropadomas sēdei, kurā ir paredzami nopietni lēmumi. Pirmām kārtām, protams, tad jau būs zināmi Eiropas parlamenta vēlēšana rezultāti. Ir pienākums, kas ir skaidri norādīts eh, decembra padomas secinājuma pielikumā par eh, eh, komisijas priekšsēdētāju nozīmēšanu un tāpat arī tiks runāts par Lisabonas līgumu par to, kāds progress ir noticis pēc decembra Eiropadomas sēdes. Mūsu prezidentūra pozitīvi vērtē vienošanos, kas tika panākta decembra padomē par virzīšanos uz priekšu Lisabonas līguma sakarībā. Mēs esam pateicīgi Francijas prezidentūrai par to, ka tā jau panāca vienošanos. Pozitīvi, Raul. Un mēs pateicamies par ļoti pozitīvo lomu, ko spēlēja arī uh, īrijas uh, prezidentūra. Pirms šīs decembra sanāksmes mēs domājam, ka rezultāts ir uh, līdzsvarots un uh, pēc īrijas uh, lūguma dalībvalsts ir piekritušas, ka viņas sniegs zināmas juridiskās garantijas uh, attiecībā uz jautājumiem, kuri radīja uh, zināmas bažas un problēmas uh, pagājušā gada referendumā īrijā. Tāpat laikā uh, ja tiks pabeigts eh, detalizēts darbs un sagatavošanās darbs eh, šajos jautājumos, ja tas viss tiks izdarīts, tad īrijas valdība ir paudusi uh, savu apņēmību censties panākt Lisabonas līguma ratifikāciju līdz pašreiz, pašreizējās komisijas uh, termiņa uh, beigām. Uh, pārējās valstis uh, tām nebūs obligāts pienākums ratificēt Lisabonas līgumu. Uh, decembrī Eiropa padome uh, vienojās par uh, to, kā tālāk rīkoties eh, Lisabonas līguma eh, ratificēšanā. Ir paredzēti pārējas eh, nosacījumi, pārējas kārtība prezidentūrā. In this term uh, from 2009 to 2014. Tāpat tiek paredzēts arī organizēt uh, Eiropas parlamenta darbu. Decembra padomas rezultāti ir tikai šī procesa sākums. Ir nepieciešams turpināt strādāt pie juridiskām garantijām, un par to arī tika panākt vienošanās, ka šis darbs tiks uh, veiks līdz 2009. gada vidum. Tātad līdz uh, jūnija Eiropadomē, un tāpēc mēs veiksim visus nepieciešamos pasākums, lai panāktu, ka šis laika grafiks, šis datums tiek arī ievērots. Lai noslēgtu par šo tēmu, es gribētu norādīt uz divām jomām, kuras ir īpaši svarīgas mūsu prezidentūrai saistībā ar Lisabonas līgumu. Tātad pirmām kārtām. Un tas ir stiprināt Eiropas parlamentu lomu un dalībvalsts parlamentu lomu Eiropas Savienības darbībā tādā veidā, lai uh, dot ieguldījumu, lai uzlabotu demokrātiju un uh, atbildīgumu Eiropas Savienībā. Es personīgi uzskatu, ka uh, Es personīgi uzskatu, ka lielāks uzsvars uz subsidiaritātes principu un demokrātisko kontroli arī ir ārkārtīgi svarīgs, lai tuvinātu Eiropas Savienību pilsoņiem, un tas ir īpaši svarīgi kampaņā Eiropa parlamenta vēlēšanām. Mēs, protams, sekojam ārlietu komitejas viedokļiem un nostājām, un tajā darbojaties daudz no jums, Džo Lainenkungs un Elmar Brokkungs. Jūs uzdevāt jautājumu par manu valsti. Tagad es pateikšu dažus vārdus par to. Ratifikācija Čehijas parlamentā turpinās. Mums ir bijušas dziļas debatas Vakarā ar lietu komitejā notika debats. Domāju, ka būs vēl tikai viena sana, pas, pasanāksmē katrā no svarīgākajām komitejām februāra sākumā, jo mums ir jāatrisina uh, viena problēma pirms balsojuma plenā, plenāra sēdē. Viena ir uh, Lisabons līgums kā tāds, un otra ir uh, mandāts uh, vienkāršotai procedūrai un līguma vienkāršošanai. Germany, Netherlands or pa, uz ko uzstāja dažas valsts, apvienotā karalista, Nīderlanda, Somija, nemaldos, un tad šis darbs būs pabeigts. Valdība ir apņēmusies vadīt šo procesu un panākt veiksmīgu noslēgumu. Un veiksmīgs noslēgums nozīmē to, ka kvalitatīva lēmuma pieņemšana ir svarīgāka nekā ātrums, jo ātrumā bieži vien var kļūdīties un var nonākt pie problēmas. Un to mēs noteikti nevēlamies. Tagad es teikšu dažus vārdus par citu jautājumu, kas ir ļoti svarīgs mums visiem Es Lībe komitejas darbā piedalījos, ja nemaldos, pirms divām dienām šeit Briselē, un mēs runājam par caurskatāmību. Gribētu piesaistīt jūsu uzmanību vairākiem ļoti noderīgiem secinājumiem, pie kādiem padome nonākusi eh, savā praktiskajā pieredzē, ieviešot regulu 1049, 2001 un Es gribētu arī īsi komentēt eh, dažas identificētās nepieciešamības eh, pārskatīt šo ļoti svarīgo tiesisko instrumentu. Padomu, protams, apzinās, ka ir šobrīd nepieciešams pārskatīt, eh, aktualizēt minēto regulu, tomēr tāpat laikā tā ir pārliecināta, ka šī regula tāpat laikā ir darbojusies līdz šim ļoti labi un tās ieviešana nav radījusi būtiskas problēmas padomē kopš tās stāšanās spēkā 2001. gada decembrī. Tas, ka pastāv vienots centrāls dokumentu reģistrs, kas tika izveidots jau pirms šī regula stājās spēkā, droši vien tam ir savs nopelns. Padomas dokumentu publisks reģistrs, eh, kurā jau ir atsauc uz vairāk kā miljonu dokumentu, kas ir sastādīti kopš 1999. gada, uh, Šī datu bāze saņem datus elektroniskā veidā. Šo datu bāzes procesu sauc workflow. Es negribu iedziļināties šeit detaļās, jo jūs noteikti vairāk interesē diskusijas, bet ja jūs interesē tieši šis jautājums, mēs pie tā noteikti varam atgriezties. Domāju, ka Mēs e, sadarbosimies ar jums, varbūt vēl ir pāragri prezidentūrai komentēt e, kādus e, priekšlikums un komentārus, ar kādiem ir nākušas klajā dažādas Eiropas parlamenta komitejas, un to skaitā arī šī. Un tas ir jāiestrādā galīgajā ziņojumā, pie kura šobrīd strādā Lībe komiteja. Kā es teicu, Būtu labi, ja um, mēs paturētu prātā, ka pašreizējais dokuments piekļuvs uh, režīms ir, uh, nu, ir, protams, uzlabojams nodrošinot vispārējais uh, pilsoņu piekļūst tiesības dokumentiem, ir nepieciešams strādāt pie dokumentu definīcijas, un tāpat, ja dod iespējas institūcijām individuāli izskatīt katru gadījumu, kad tiek pieprasīta dokumentācija. Mūsu mērķim jābūt konsolidēt šo tiesību kopumu, tāpat laikā nodrošinot līdzsvaru starp sabiedrības tiesībām, piekļūt dokumentiem un lai nodrošinātu valsts un sabiedrisko interešu aizstāvību. Trešā joma, kas droši vien jums ir ārkārtīgi eh, svarīga, ir eh, Eiropas eh, partnerattiecības un komunikācijas. Es domāju, ka informācijas sniegšana par Eiropu ir liels izaicinājums uh, dalībvalstīm. Kā jūs jau atceraties, pagājušā gada oktobrī Eiropas parlaments, padomu un komisija veica lielu solus priekšu. Declaration uh, called Communicating Eh, jo ir ārkārtīgi svarīgi veikt šo informācijas procesu par eh, Eiropu. Šajā kontekstā, šajā, šīs politiskās deklarācijas kontekstā, trīs institūcijas atzina, cik svarīgi ir eh, veikt šo informācijas uzdevumu Eiropas Savienības jautājumos starp dalību valstīm un Eiropas Savienības institūcijām, lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju un lai aptvertu vislielāko mm, informācijas saņēmēju loku. Kā jūs zinat, starp institūciju komunikācijas prioritātes 2009. gadā ir saistīts ar Eiropas, Savienību, ar Eiropas parlamentu vēlēšanām, klimatiskajām izmaiņām. Un klimatiskajām izmaiņām tas ir svarīgs jautājums mūsu turpmākai sadarbībai ar ASV jaudu administrāciju un citām pusēm. Un tāpat ir jāņem vērā arī tās, kā pret 20 gadi kopš tels priekšskar krišanas un demokrātisko pārmaiņu sākšanās centrālajā un austrum Eiropā. Un tas ir īpaši svarīgi Eiropai, jo bez šī notikuma, bez šiem notikumiem, ko mēs atzīmēsim šogad, mēs šeit droši vien kopā visi nesēdētu. Un, protams, kas vēl ir ļoti svarīgi, Eiropas Savienības reakcija uz finanšu krīzi un ekonomisko palēnināšanos un lejupslīd pat dažās valstīs. Runājot par 2009. gada vēlēšanām, Eiropas parlamenta vēlēšanas būs laba iespēja virzīt uz priekšu šo komunikācijas procesu ar Eiropas Savienības pilsoņiem, un tā būs iespēja veicināt līdzdalību politiskajās debatēs. Šajā kontekstā Čehijas prezidentūra uh, cer, ka būs veiksmīga sadarbība ar parlamentu un komisiju, lai veiksmīgi varētu ieviest Eiropas parlamentu komunikāciju stratēģiju. Tāpat es gribētu atgādināt, kādu impulsu deva Čehijas valdība, lai uh, veicinātu to, ka nepieciešams atzīmēt uh, šo demokrātisko izmaiņu sākumu punktu Eiropā 89. gadu. Šīs rīcības mērķis bija divējāds. Pirmām kārtām atzīmēt un pieminēt to kā ļoti svarīgu punktu Eiropas vēsturē un tāpat arī izglītot, veicināt cilvēktiesības, pamatbrīvības, tiesiskumu un citas vērtības Eiropas pamatā. Būtu ārkārtīgi noderīgi. Tas būtu ļoti noderīgi it īpaši tiem, kuri nepiedzīvoja, kur nebija klāt šajos notikumos. Un tad būs labāk redzams, ka tās vērtības, ko mēs šobrīd uztveram kā pašas par sevi saprotams, ka tās nevienmēr agrāk pastāvēja. Uh, protams, prezidentūra arī cer, ka būs laba sadarbība ar citām institūcijām, uh, izvēršot informācijas kampaņas par vēl divām ļoti svarīgām tēmām - energo jautājums un klimatiskās izmaiņas, un tāpat arī finanšu krīze. Un pēdējais punkts. Daži komentāri par uh, regulējošām aģentūrām Eh, padomas eh, atbilstīgā darba grupa ir beigusi izskatīt komisijas paziņojumu, kuru nosaukums Eiropas aģentūras eh, virzību uz priekšu. Šajā paziņojumā komisija aicina atvērt starp institūciju dialogu par kopēju pieeju attiecībā uz aģentūrām. 13. novembrī padome pozitīvi atbildēja uz Uh, to ielūgumu, ko 7. Uh, maijā 2008. gadā izteica uh, Barozo kungs, līdzdarboties starp institūciju darba grupā, kuras mērķis būs pārunāt kopīgu pieeju regulējušām aģentūrām. Vēstules kopija tika nosūtīta arī Eiropas parlamentam Potrinkungam. Kā vēstulē norādīts, padomu atzīst, cik svarīgi uh, Mums tik svarīga ir regulē, regulējošo aģentūru loma Eiropas Savienības politiku, politiku, politikas nostādņu izvēršanā un īstenošanā, un lai padarītu šīs politikas par daudz efektīvākiem instrumentiem. Tāpēc mēs esam gatavi pēc iespējas ātrāk ar Eiropas parlamentu un komisiju pārunāt jautājumus, kas ir saistīti ar regulējušu aģentūru pastāvēšanu un uh, darbību. Uh, Mēs eh, ar cerībām raugamies uz eh, pirmo šīs darba grupas eh, starpinstitūciju grupas tikšanos reizi, kas notiks kaut kad, cerams, nākamajā mēnesī. Noslēgumā gribētu teikt, priekšsēdētāju kungs, cienījamie deputāti, es domāju, ka ar to pietiek īsam ievadam. Es domāju, ka esmu Domāju, ka neesmu izsmēlis visas uh, svarīgās tēmas, uh, jo jau, ir jau vēl pastāv komitoloģijas jautājumi un uh, Eiropas parlamenta lomu un dalībvalstu parlamenta lomu jaunā līguma ietvaros, bet es domāju, ka mums būs pietiekami daudz laika pārunāt uh, šos jautājumus. Mums ir apmēram 45 minūtes laiku atlikušas. Paldies! So, Aleksandra Fondra, thank you very much. Godātais Aleksandra Fondras kungs, sirsnīgs paldies par jūsu sniegto prezentāciju. Kā jūs sakāt, jaunie, jaunais gads, e, gaza un e, gazas krīze un gāza ietekmē jūsu dzīvi un jūsu darbu. Un man jāsaka, ka abi jautājumi ir tieši saistīti ar konstitucionālām lietām un līgumu. Tātad ir runa par uh, e, līgumu reformu. Solidaritāte ir princips, kas ir iekļauts jaunajā līgumā, un enerģētikas politika pēc pirmoreiz eh, pēc 50 gadiem kļūst par ES eh, kompetenci. Eh, politiķi no Eiropas ir braukuši uz Maskavu, Švarcenbergs, Štanmaier, Sarkozī, bet neviens no abām pusēm neņem par pilnu šos, šīs balsis. Tāpēc augst līmeņu pārstāvis un padomes priekšsēdētājs, priekšsēdētājs varbūt būtu tie īstie cilvēki, kas varētu risināt ehm, šo te, šos jautājumus. Jūs runājāt par garantijām, kuras partneri grib dot īrijai. Protams, jāskatās, ko nozīmē garantijas. Daži no jautājumu punktiem bija pašsaprotami. Nodokļu politika ir Mm, nezinu, ko tur varētu izteikt garantijas. Nedomāju, ka politikā var dot garantijas uz mūžīgiem laikiem, ka mēs nevaram teikt, ka nekas nekad nemainīsies. Vakar es lasīju e, no raksta Sefcika kunga par par senāta e, sanāksmi, e, kur bija runa par to, ka īrijas garantijas būtu piemērojams arī visām citām valstīm, arī Čehijai. Nezinu, vai tā ir individuāla tāda ideja, vai arī tas vispār Čehijas senātā ir tāda mm, doma, kas tur virmo. Mm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 Man prieks, ka Čeho prezidentūra ieradusies paskaidrot savas prioritātes, un es gribētu uzsvērt pārējais periodu e, tā, ka tas ir norādīts padomu secinājumos no decembra. Konkrēti es gribētu runāt par diviem jautājumiem. Vispirms kas attiec uz Eiropa, Eiropas parlamentu, ir piedāvāts, ka vispirms Lisabonas līgums ir jā, jāpieņem, un tad mums ir jāvienojas par to, kas, ko nosaka līgums. Tātad tam jānotiek pirms e, līgums ir pieņemts. Tad kā šie cilvēki tiks izvēlēti? vai viņi balstīsies uz dalību valstīm un kas notiks pārējais periodā. Kā mēs nodrošināsim e, deputātu dalību caur protokolu? Protams, mēs esam ievēlēti e, darbinieki kamēr Lisabonas līgums e, tiks pieņemts, mēs e, varam vēl kaut kādā veidā manevrēt, bet kad tas būs e, pieņemts, mēs būsim labākā pozīcijā un tomēr mums vajag protokolu. Tātad protokols, kas nav iekļauts asociācijas līgumā uh, ar jaunajām dalību valstīm. Tāpēc mums jāskatās, kā deputāti tiks ievēlēti. Mm, tas būs diezgan neskaidrs mm, periods, līdz līgums tiks pieņemts un ratificēts. Un un mums tātad vajadzīgs protokols. Tas ir pamatā tas, ko es sapratu no padomis decembra secinājumiem, vai es pareizi saprotu. Un cits svarīgs secinājums no padomis ir tas, ka e, tā ir pateikusi, ka pēc, uzreiz pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām tiks nozīmēta jaunā komisija un padome nāks klajā ar priekšlikumu par e, jauno komisijas priekšsēdētāju. Man ir vairāk jautājumu arī par to. Ja tieši pēc Eiropa parlamenta vēlēšanām šis process sāksies, tad tas būs vēl Nicas līguma ietvaros pamata, un tur ir liela starpība starp Nicas un Lisabonas līgumu par uh, eh, priekšādētāju nozīmēšanu. Tātad padome viņa nozīmē un parlaments apstiprina, bet Lisabonas līgumā tieši parlaments uh, to visu paveic. Tāpēc mums jāskatās, kas tur notiks un kāda būs padomas priekšlikuma. Kā Čehijas prezidentūra domā izturēties pret šo jautājumu? Es ierosinu, lai no parlamenta pat, ja Lisabons līgums netiks pieņemts, tomēr tā procedūra attiecībā uz komisijas ievēlēšanu, tai būtu, tā būtu šeit jāpielieto, bet mums vajag laiku, lai mēs to varētu izdarīt. 7. jūnijā notiks vēlēšanas. 16. jūnijā ir padome. Nezinu, vai mums pietiks laika lai tiktu galā ar šo nozīmēšanas jautājumu, tad kā prezidentūra e, domā rīkoties? Un papildu jautājums, kas tiek gaidīts no parlamenta? Vai mums ir jānāk klājā ar priekšlikumu e, par e, potenciālo priekšēdātāju pirms mēs zinām, kas notiks ar Lisabonas līgumu? Jā, Mēs domājam, ka Lisabons līgums tiks pieņemts, tad kāpēc, lai mēs strādātu uh, caur esošo padomas procedūru? Jo ir milzīga starpība starp nozīmēšanu saskaņā ar Nīcas vai Lisabonas līgumu. Ja Lisabonas līguma pieņemšana ir paredzama, tad uh, iespējams mums vajadzēs nogaidīt, lai kamēr tas notiek, pirms mēs, mēs izteiksim savas idejas par to, kurš varētu vadīt komisiju. Un tad vēl. Čehijas prezidentūra tā jā, jāved, jāved sarunas ar parlamentu pirms parlaments uh, tiek beidz savu sasaukumu. Mums ir jāvienojas par to, kas notiks pēc vēlēšanām, jo, ja ne, ja jaunais parlaments sāks uh, ar improvizētu scenāriju, tad uh, situācija nebūs vadāma. Šī komiteja, konstitucionālo lietu komiteja, tā ir ļoti daudz darba. Jo būs jaun, jauns vienošanās starp padomu un parlamentu, tad kāda būs šī te procedūra? Paldies! Paldies! Mums tiešām ir daudz jautājumu un ir arī daudz komentētāju. Mēs vakardien vienojāmies, ka bijušie premjerministri runāt ilgāk, tāpēc jums vārds. Man ir īsts jautājums. Manā valstī var sadarēt par politiskiem jautājumiem. Piemēram, kāds būs datums, kad notiks nākamās vispārējās vēlēšanas, kā kāda būs leiboristu majori mm, vairākums pēc tā. Vis, par visu kaut ko var sadarēt. Mans jautājums ir tāds, ja man būtu jāsadara par datumu, kad Čehijas eh, prezidentūra pabeigs eh, ratifikācijas procedūru Lisabonas līgumam, tad kādu datumu jūs man ieteikt, lai es, uz kādu lai es sadaru? Ļoti vienkārši jautājums. Jā, paldies priekšsēdētāji. Dehāna kungs jau uzdeva līdzīgus jautājumus, kādus arī es vēlos uzdot, runājot par parlamenta kameras sastāvu, runājot padomis eh, priekšsēdētājs ir jau uzsvērs šo jautājumu. Ir 18 deputāti no 12 valstīm, kas gaida, kad stāsies spēkā Lisabonas līgums. Tātad tas skar to, kādā veidā šis kabinets tiek veidots. Un kas būs ar likumdošanas kompetencēm nākotnē, tas nav jautājums tikai par vienu valsti, bet par visām. Uh, ir vairāki deputāti, kuri iesnieguši grozījumu korbita e, ziņojumam. Tātad par procedūras jautājumiem dalība valstis šajā sarakstā var uzskatīt par, tās var uzskatīt par novērotājiem līdz Lisabonas līgums tiks pieņemts. Tas nav tas labākais risinājums, bet ar to vēl var strādāt, kamēr mēs gaidām mm, lēmums no citām dalību valstīm, arī no jūsējās. Saskaņā ar man, manu informāciju ir vēl, viens atli, vēl viena atlikšana eh, Lisabonas līgumam Čehijas parlamentā, vai Čehu valdība saka, ka Lisabonas līgums ir jāatliek, kamēr mēs zināsim, kas notiks ar pretraķiešu aizsardzības uh, vairogu. Nu, mums ļoti interesē, ko Čehijas, uh, kāda ir Čehijas uh, oficiālā pozīcija. Priekšsēdētāji, liels paldies! Man ir liels prieks redzēt Čehijas prezidentūru šeit. Un vēl jau vairāk tāpēc, ka e, rudenī komiteja ir kļūst par ekspertu e, Čehijas iekšējās politiskajās e, un konstitucionālajās problēmās un es vairs neko par to neteikšu. Tikai divas lietas. Vispirms, daudz ko var teikt par kronētajiem eh, un karaļiem un karalienēm valstīs. Eh, kuri izpilda viņu parlamentu rīkojumus. Un otrkārt, man tiešām žēl, ka Tapalaneka kungs Strasbūrā sacīja, ka viņam Nises, ka viņam Nices līgums patīk labāk eh, kā reforma līgums. Es domāju, ka to nedrīkst atbalstīt. Mm, to nevajag eh, dot eh, īriem kā pamudinājumu tajā attieksmē, kāda viņiem jau ir pret līgumu. Eh, Prezidentūra, es ceru, eh, ceru, ka tā būs veiksmīga. Mm. Es ceru, ka viņi Es ceru, ka viņi pārvērtīs darbu par juridiskām garantijām, un mans ierosinājums ir izmantot tātad izņemt šo te jautājumu no juridis, juristu un tehniķu rokām un nolikt to E, padarīt to par politiķu atbildību. Bet man ir jautājums par prezidenta Sarkozī pieņēmumu, ka pakete, kas veidota, lai apmierinātu, e, lai risinātu īru problēmu, ka to var pievienot e, pievienošanās līgumam. es uzskatu, ka nevar pielikt kaut ko Horvātijas pievienošanās līgumam. Nebūtu pareizi to izmantot Horvātijas pievienošanās līgumam. Varbūt prezidentūra vēlas padalīties ar savām idejām par to, ko prezidents Sarkozy eh, patiesībā eh, vēlējās sacīt savā ļoti eh, pašpārliecinātajā uh, novērtējumā par decembra samitu. Paldies! Paldies! Paldies par jautājumiem par Topalāni, ka, kam tika minēts arī šis te paziņojums. Un politiķi to ir daudzkārt arī atkārtojuši. Arī avīzē rakstīts, ka Daudzi deputāti īpaši senātā ir pret Lisabonas līgumu, tāpēc, ka Nicas līgums esot uh, la, va, uh, demokrātiskāks. Domāju, ka ir tādi, kas saka pretēji. Lūdzu, nākamais runātājs. Domāju, ka jūs tur neko daudz nevarat padarīt Es tikai gribu skaidri pateikt, ka lieta par līgumu ir, protams, gan Čehijas eh, parlamentam, gan prezidentūram nākotnes darbs. Bet es domāju, ka mums nevajadzētu sprediķot, sprediķot um, Čehijas prezidentu, um, Čehijas valdībai, jo viņiem ir laba demokrātiskā vēsture. Un es domāju, ka demokrātiskās institūcijas pieņems pareizo lēmumu. Mums vienkārši ar interesi jāseko tam līdzi. Un savās piezīmēs gribētu sacīt, ka man nevien ļoti iepriecina Topolāne, ka uh, Eh, vizīti Strasbūrā, viņš patiesībā eh, nāca klajā ar ļoti sakarīgu programmu. Un Vondras kungs ir šorīt eh, daļai to atkārtojis, konkrēti par enerģētikas drošību. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Ja Čehija var panākt sakarīgu rezultātu mūsu bažām, uh, tad prezidentūra būtu jau ļoti daudz ko paveikusi. Vondras kungs, es gribētu, lai jūs komentējat, bija daži tādas patronizējošas eh, piezīmes mēdījos par Čehijas eh, iespēju eh, patiešām pa, uzturēt šo prezidentūru. Tātad pirms tam bija francūži, pēc tam sekos zviedri. Vēlos Vondras kunga komentāru, jo runājot par prezidentūras nākotni, vai jūs uzskatāt, ka Čehija, Čehija ir pietiekoši daudz resursu, vai tā var paveikt šo prezidentūru? Protams, vadoties pēc Eiropas līguma um, lēmumiem. Uh, Bet vai mazāka valsts patiešām var uzņemties prezidentūru e, efektīvā veidā? Protams, ir e, koordinācija un pārklāšanās un palīdzība no Francijas e, un arī no Zviedrijas iestādēm, jo viņi paši gatavojas savai prezidentūrē. Cik lielā mērā šī pārklāšanās notiek un cik ļoti tā patīk Čehu prezidentūrai? Uh, Un par caurskatāmību. Mēs jau sen sakām, ka padomes sanāksmes jāveido um, atklātas. Vismaz um, sabiedrība ir jāinformē par to, uh, ko padome saka. Ja Britu valdība ir norādījusi, ka vajag lielāku caurskatāmību padomē, un es gribētu zināt Vondras kunga viedokli. Un visbeidzot, mēs visi gribam, lai pilsoņi vairāk interesētos uh, par Eiropu un vairāk balsotu. Vai šī prezidentūra kaut ko grib darīt, uzņemties kādu iniciatīvu, to ņemot vērā, ka viņi uh, E, ir tādā kritiskā laikā pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Paldies! Paldies! Mums patiešām nav laika. Es nevaru pieņemt e, vēl vienu runātāju, kurš pieteicās. Paldies priekšēdētāji, labrīt visiem! Čehijas prezidentūra esmu pārliecināts ar savām aktivitātēm, e, izdarīs visu, lai radītu spēcīgāku Eiropu. Un ir skaidrs, ka mums ir jāizstiprina kopienas institūcijas, uh, lai mēs izvairītos no tā, kas tagad notiek, ka tas iz, paplašinās vēl uz nākotni visu laiku turpinās. Jautājums. Topalāneka kungs Strasbūrā sacīja, e, viņš teica kaut ko par Lisabonas līgumu, kāpēc Čehu valdība uzskata, ka Nicas līgums ir labāks par Lisabonas. Mēs gribam šo paskaidrojumu un gribētu vairāk zināt par Topolānika kunga šaubām. Paldies, Malta kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels atvieglojums ka varu klausīties e, tādos reālos, e, e, reālā analīzē par jautājumiem, kurus jūs esat pārņēmuši. Un tas par laimi nav tas pats kā tādi Napoleon, Napoleon cienīgi plāni Mēs vēlam jums veiksmi un paldies par šo reālo skatījumu. Šīs komitejas priekšsēdētājs un parlamenta priekšsēdētājs e, nelasīs lekcijas Čehijai par to, ka Lisabonas līgums ir jāpieņem kamēr mūsu pašvalsts vēl to nav pieņēmušas. Es biju Prāgā, kad šī komiteja uh, eh, veido jauno ziņojumu, un es dzirdēju par agresiju, par uh, uzbrukumu jūsu priekšsēdētājiem. Uh, Un jūs, kolēģi, tagad uh, zina, ka šai parlamentā ir daudz cilvēku, kuri uzskata, ka jums jādara tas, kas jums ir jādara, uh, tas, kas jums šķiet pareizi jūsu prezidentūras laikā. Paldies! Vilavierska kungam vārds. Paldies, priekšsādātāji. Ehm, man ir eh, prieks jūs uzklausīt. Eh, jūs eh, teicāt, cik svarīga ir Eiropas parlamenta lomas tālāk attīstība, bet gribu norādīt, ka es esmu diezgan pesimistisks ar savu, ar savu pieredzi pēc darbības Nacionālā parlamentā. 2004. gadā mūsu valsts iestājās Eiropas Savienībā un mēs esam pārpludināti ar projektiem, kurus ir nācies izskatīt un izsvērt. Un eh, kā tas viss ir no konstitucionālo viedokļa, tas nozīmē, ka mums eh, ir ļoti limitētas iespējas Nacionālā parlamentā bijušas kaut ko labot, kaut ko komentēt, eh, jo lēmumi bieži vien tiek pieņemti tikai starp ministriem, starp valstu vadītājiem, tātad birokrātiskā līmenī. Šī situācija vienmēr parāda, ka likumdevēji dalībvalstīs ir daudz vājākā pozīcijā, tīpaši tajās eh, jomās, kuras ir Eiropas eh, kompetencē un šīs komitejas kompetencē. Man ir pāris jautājumi jums šai sakarībā. Eh, mums ar Vanderbūru kungu bija tikšanās par kaimietiecību politiku, un šis jautājums tika uztverts ārkārtīgi nopietni, un tika pārmests Eh, ka eh, nekā šai sakarībā nav jauna, vecās divpusējās attiecības ar mūsu kaimiņiem nebūtu nav mainījušās. Eh, Tātad priekšsēdētāja kungs, vai Čehijas prezidentūra, kur ir uzsvērus, cik ārkārtīgi svarīga kaimiņattiecība politika, varētu mums pateikt, ar kādiem elementiem, faktoriem jūs varētu stiprināt un pātrināt šo kaimiņattiecību politiku? Otrais - energo politika, kas jau šeit tika minēta. Pirms divām dienām es saņēmu divus ziņojumus par mūsu energopolitikas dilemmu. Divi ziņojumi, kurus izstrādājuši komisijas eksperti, divi pretrunīgi, pretēji ziņojumi, kuri sniedz ļoti skaidri ainu un parāda, ka aina ir ļoti pretrunīga. No vienas puses, ka Krievija ir ļoti īpaša un mums ir ļoti uzmanīgi un īpaši jāveido attiecības un uh, ka jābūt piesardzīgiem veidojot ilgtermiņu plānus energoapgādē ar Krieviju, bet no otras puses otrā ziņojumā, ka nē, nekādas īpašas attiecības nav vajadzīgas. Un es gribētu zināt, kāda ir jūsu pieeja un pēdējais jautājums. Uh, Turcijas jautājums. Es uzdodu šo jautājumu jo ir nepieciešams risināt šo kaimiņu attiecību jautājumu, jādod tam jauns ātrums, un lai varētu virzīties uz priekšu ar energo jautājumā, ir skaidri redzams, uh, veicot uh, piegādes analīzi, ka Turcija kļūst par arvien būtiskāku faktoru, bez kura un uh, bez kuras apņemšanās Tātad no Turcijas puses mēs nevarēsim atrisināt šo energo jautājumu, bet tāpat laikā mēs ļoti skaidri zinām, ka mūsu uh, attiecību jautājums ar Turciju joprojām ir tāds uh, ļoti riskants punkts. Kāda ir jūsu pieeja šajā jautājumā? Merci. E- Paldies, un uh, visbeidzot uh, savai kungam vārds. Well, I'm not going to repeat question. Paldies, es neatgādināšu, nerunāšu, ne, neuzdošu tos pašus jautājumus, ko uzdeva kolēģi. Es gribētu uzdot ministru kungām jautājumu. Tad, kad jūs izteicāties, jūs runājāt par Lisabonas līguma ratifikāciju Čehijas parlamentā. Jūs minējāt divus dokumentus vai drīzāk divus lēmumus, kurus nepieciešams pieņemt. Es īsti nesapratu, kādi tie bija. Vai jūs varētu tos vēlreiz vairāk paskaidrot tātad kādi divi dokumenti. Jūs atsaucāties vēl uz kaut kādām citām valstīm, kuras tādā pašā veidā ir rīkojušās. Varbūt jūs varētu paprast, var sniegt detaļas. Es nesapratu, par ko tas bija. Second point, uh, I just want to, uh... Un mans otrs jautājums. Negribu atkārtoties, bet gribu uzsvērt, cik svarīgi ir daži pārejas risinājumi, jo mēs nevaram vienkārši teikt, ka mēs. Uh, Eiropas parlamenta vēlēšanas un turpmāko darbu balstīsim tikai uz Nīcas līgumu, kurš ir spēkā. Un eh, tāpat laikā nemaz negatavojoties, eh, darboties, eh, strādāt atbilstoši līgumam, kurš šobrīd ir ratifikācijas ceļā un cerams drīz stāsies spēkā. Un tālāk par pārējais risinājumiem runājot, ir nepieciešams arī kaut kas par parlamentu sastāvu, bet mums ir nepieciešams jūsu atbalsts, prezidentūras atbalsts. Un beidzot komunikācijas, jūs runājat par komunikāciju politiku. Uh, No šī viedokļa, protams, mums ir nepieciešama pašreizēja informācija jāsniedz to pilsoņiem, bet gribu piesaistīt uh, jūsu uzmanību vēl diviem komentāriem, kurus izteica mani kolēģi uh, vakar. Numur viens. Mums pastāv problēma. Ir uh, jādod informācija pilsoņiem, kāpēc daudzi Eiropas Savienības tiesību akti netiek attiecīgi ievies dalību valstīs. Varbūt tāpēc, ka ar tiem saistās sociāli jautājumi, kāda pilsoņu tiesību jautājumi, jo, jā, ir daudzi Eiropas līmeņa tiesību akti, kuri dalība valstīs nav ieviest un īstenot. Varbūt prezidentūra varētu panalizēt šo jautājumu. Un visbeidzot par šo pašu komunikācijas jautājumu. Mēs redzam, ka. Jā, mēs sakām, mēs gribam, lai Eiropas pilsoņi vairāk uzticētos Eiropas Savienībai, bet uh, Eh, bieži vien propaganda tiek izvērsta tādā nacionālā līmenī, bet nekas eh, patiesi netiek eh, darīts un runāts par Eiropas Savienības pievienoto vērtību. Varbūt mums ar pilsoņiem vajadzētu runāt par abām lietām vismaz vienlīdz lielā mērā runāt par to, cik svarīgi un cik labi ir uh, piederēt Eiropas uh, ģimenei, jo pretējā gadījumā mēs nevaram cerēt, ka Eiropas Savienības pilsoņi parādīs lielāku uzticību Eiropas Savienībai un arī balsos Eiropas parlamentu vērēšanās. Varbūt jūs varat to panalizēt, ja nē, tad vienkārši uh, paturēt šo komentāru vārdā prātā jūsu turpmākajai darbībai Čehijas prezidentūras laikā. Thank you. Paldies. Uh, Vonderskungs, jūs saņēmāt, uh, manuprāt, daudzus jaukus jautājumus, un mēs tagad uh, uz, uzmanīgi uzklausīsim jūsu atbildi. Paldies! I like all the questions. Paldies, man patika visi jautājumi. Es ceru, ka jums patiks arī atbildes. so I see. Es gribētu mēģināt izdarīt tādu kā kopsavilkumu, zināmās kategorijās salikt šos jautājumus, un tāpat laikā centīšos atbildēt eh, katram runātājam, kas izteicās. Jūs kā priekšsēdētājs, jūs jautājāt, kāda veida garantijas Uh, īrijai. Un pēc tam jūs runājāt par uh, šo tiltu. Uh, par šo tiltu, par šo saikni, es domāju, mēs visi zinām decembra Eiropadomas secinājumus, kādi tie ir, un uh, nebūtu vajadzība to vēlreiz lasīt. Šeit priekšā es domāju. Šis jautājums par garantijām ir būtisks. Uh, secinājumos uh, teksta redakcija ir ļoti skaidra, un tas nozīmē, ka jautājums tiks aplūkots veicot turpmāko darbu, kurš ir paredzēts šajos secinājumos. Un, kā jau es eh, teicu, es eh, saskatu, ka mūsu prezidentūra būs tā kā divās pusēs sadalīta. Tā kā futbola mačs, piemēram. Šie institucionālie jautājumi intensificēs eh, debatas prezidentūras otrajā pusē jo tas viss atkal kristalizēsies jūnija padomē. Es šobrīd negribētu izteikt kādus minējumus par to, kādi būs eh, rezultāti šīm diskusijām, kas notiks eh, turpmākajos dažos mēnešos. Mēs esam tikai janvāra vidū šobrīd un pagaidām ir pāragri, eh, ko teikt. Jāuzsver, ka šo juridisko garantiju formai jābūt pieņemamai visām dalībvalstīm un Es tagad mēģinu um, veidot šo tiltu. Jūs minējāt Šefčikungu, kurš ir uh, Eiropas lietu komitejas vadītājs Čehijas senātā. Es toreiz nepiedalījos tajā sanāksmē. Man, manuprāt, viņš bija Briselē. Viņš runāja par šo caurskatāmības jautājumu, jo es uh, redzēju viņu šeit parlamentā pirms divām dienām, bet tajā sēdē konkrēti nepiedalījos. Uh. Uh, the conclusion of the December Council. Es varētu šeit citēt decembra padomas lēmumu. Ne, uh, nepieciešamās juridiskās garantijas tiks sniegts uh, attiecīgi trīs punktos, un tad tiek minēts pirmais punkts. Nekas Lisabonas līgumā nekādā veidā nemaina neko nevienai dalību valstī. valstī. Tādā. Uh, ziņā, kā nodokļu aplikšana. Es neesmu pārliecināts. Ka Čehijas prezidentu šobrīd kaut ko var teikt, tātad tā, tāds lēmums tika panāks decembrī uh, Briselē starp Eiropas Savienības vadītājiem. Jūs tāpat īsi runājāt par gāzu tuvējiem austrumiem. Protams, Lisabonas līgums paredz dažus instrumentus, pastiprināt koordināciju, iespējams mazākas iespējas eh, šādai neskaidrībai, teiksim, kurš tad gal galā runās, kam ir priekšā, ja kaut ko mēs ar panākumiem varam tā teikt pārdot vai lielīties. Jo, ja nav panākumu, tad eh, neviens arī negrib būt šajā prožektoru gaismā. Es katrā ziņā ievēroju, ka ir zināms tāds neskaidrības par to, kā, kā risināsies. Eh, nu, <laughs> uh, kā risināsies šis jautājums. Tā ka, jā, Čehijas premjera uzdevums ir diezgan riskants, eh, teiksim, eh, vai viņam doties uz Kijevu un Maskavu tieši un spiest uz sarunām un vienoties ar vienoties uh, par gāzes vadu uzraudzību. Bet, protams, Dehāna kungs uzdeva jautājumu par uh, to, kā deputāti tiks uh, ievēlēti. Katrā ziņā es ļoti ceru, liek liels cerības un gaidu uz jūsu ziņojumu. And, and will, you know, es domāju, ka mums ir iespēja tīpašajā komitejā tikties un runāt par šo jautājumu. Es eh, domāju, ka būs interesanti jūsu ziņojumu lasīt, ka tas būs gatavs. Es eh, tāpat saprotu, ka Šie ir tādi delikāti jautājumi dažām valstīm. Es domāju, ka šie pārējais pasākumi par eh, attiecībā uz Eiropas parlamenta sastāvu un tas, kā tas tiks ieviests, tas ir ļoti būtisks jautājums. šajā jautājumā ir eh, decembra padomas eh, sanāksmes deklarācija, kas skaidri nosaka un parāda, ka ir politiskā griba. Un uh, gadījumā, ja Lisabons līgums stājas spēkā, šī griba stāsies spēkā ar tiesisku pamatu, un tam ir attiecīgas juridiskās procedūras. Un šie pasākumi būs jāievēr, jāievieš ar primāro likuma aktu palīdzību, likuma palīdzību. Eiropas padomas mērķis ir tāds, lai šie pasākumi tiktu ieviest līdz 2010. gadam. Mums tad ir vēl laiks, tā ka ja jūs runājat par Eh, šo neskaidro, nestabilo situāciju, tad es domāju, tas nav no politiskā viedokļa raugoties, jo politiski ir šī apņēmība un griba, bet vairāk tas ir eh, vairāk, tātad šī neskaidrā situācija ir, godīgi sakot, kā es teicu, politiski es to nesaskatu un domāju, ka mums eh, ir laiks šo problēmu atrisināt. Tālāk par Eiropas komisiju un tās priekšsēdētāju, kas notiks pēc vēlēšanām jūnija sākumā. Atkal šeit decembrī tika panākt vienošanās Eiropa padomas sēdē un tika arī attiecīgi piefiksēts deklarācijā, kur ir pievienot secinājumiem, ka komisijas turpmākā vadītāja nozīmēšana, tātad komisijas priekšsēdētāja nozīmēšana, tiks veikta bez kavēšanās tūlīt pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām jūnijā. Domāju, ka mūsu loma būtu uzsākt šo procesu un panākt politisku vienošanos. It īpaši saistībā ar Eiropas komisijas priekšsādātāju nozīmēšanu tūliņa eh, pēc parlamentu vēlēšanām ir jāizmanto līguma attiecīgie nosacījumi, tātad tā līguma nosacījumi, kas ir spēkā. It's, uh, uh, uh, Richard Corbett Korbeikungs uzdeva jautājumu par. Eh, viņš man uzdeva jautājumu, uz ko viņam labāk derēt, tātad uz kādu datumu derēt, nederēt, eh, cik daudz jūs, eh, uz, uz cik lielu summu jūs derēsiet šajās derībās, man vajag zināt, kāda būs summa, kādas būs likmes, tātad mums ir jārunā par konkrētu summu, bet nopietni runājot, Kā jau es teicu, es paredzu, ka komitejas pabeigs eh, darbu februāra mēnesī Čehijā un eh, pēc tam notiks eh, balsojums parlamentā un arī senātā, jo ir jānotiek balsojumam visās trijās palātās. Tas ir parlamentāriešu uzdevums, bet valdība ir uh, apņēmības pilna virzīties uz priekšu. Es arī pats balsoju par to. Es arī esmu senāta loceklis. Es zinu atmosfēru Čehijas senātā. Es uh, balsošu par lēmuma kvalitāte, manuprāt, ir svarīgākais. Mēs esam atbildīga valsts, bet es domāju, jums būtu jāsaprot, ka uh, Šis ir mūsu valsts demokrātiskais process, un jebkāda veida spiediens no ārpuses, manuprāt, nepalīdz. Dodiet mums iespēju iziet šo procesu. Mēs esam demokrātiska valsts, un mēs uh, esam atbildīga valsts. Domāju, šie divi mērķi - demokrātija un atbildīgums dos jums uh, atbildi. Uh, it uh, goes also to Adrian Se Atbildot arī Severīn kungam, jūs prasījāt skaidrojumu, ko es uh, biju domājis īsti ar savu izteikumu. Lisabonas uh, Līgums daļēji ir paredz šos pārejas noteikums, pārejas klauzulu, lai varētu veikt izmaiņas sistēmā, un dažas valstis, kad tās balsoja par Lisabonas līgumu, arī mainīja savas pašmājas sistēmas tādā veidā, lai būtu iespējams šis saistošais mandāts, lai valdībai būtu pienākums pirms eh, tā dodas pie parlamentu un prasa parlamentu piekrišanu. Tā tad tas bija tas, eh, ko es eh, šeit domāju. Par to šobrīd ir runa. Un komitejas strādā cītīgi, lai pabeigtu šo uzdevumu, un es domāju, ka tā nebūs liela problēma. Es domāju, ka mums ir instrumenti, lai mēs varētu modificēt noteikums abās palātās un attiecīgi, lai varētu balsot. uh, Andrew Duff. Dāfa kungs un Kornero kungs. Man šķiet, uh, abi minēja, uh, citēju šo vienu teikumu no premjera runas parlamentā, vai arī nē, tas laikam nebija no runas, bet uh, tas bija Eh, intervijas daļa premjerministram tika uzdots jautājums sniegt skaidrojumu eh, preses konferencē. Un viņš eh, sāka atbildi ar vienu čehu joku. Es nezinu, vai tulkojums ir pareizi nostrādājis, bet joks bija par par eh, Čehu tādu nedaudz skeptisko dabu, bet tad, kad es saku skeptiķi, eh, tad eh, nedomājiet, ka tas ir jātiecina uzreiz uz līgumu. Tas ir vairāk par sabiedrības, Čehu sabiedrības raksturu. Pēc tam, kad mēs uh, esam guvuši jau zināmas mācības vēstures gaitā, ja jūs skaties Čehijas vēsturi, uh, 30 gadu karš, uh, Čehijas reformēšana, Minhenes līgums, uh, un tā tālāk. Jāsaka, mums ir nedaudz cita mentalitāte un atmosfēra, ja jūs salīdzinat, piemēram, ar imperiālām lielvarām Spāniju, apvienotā karaliste. Ļoti lielā mērā noteicošais ir apkārt esošais klimats atmosfēra. Tātad šis joks bija par to, kā jums patīk šis gads. Un šis gads ir uh, sliktāks par iepriekšējo, bet uh, labāks par nākošo. Tas vienkārši ir tāds tradicionāls teiciens. Es domāju, jūs to varētu uztvert kā joku. Un pēc tam premjerministrs skaidri norādīja, ka mēs darīsim to, ko mēs vēlamies darīt, un uh, valdība uh, paliek uzticīga līgumam un tā ratifikācijai. Un pilnīgi noteikti šeit nav runa par atšķirībām, par uh, demokrātijas kvalitātes atšķirībām. Jūs redzat, ka eh, sarunas ir novedušas tomēr pie pārskatītā līguma 2007. gadā. Mēs daudz esam ieguldījuši. Čehu diplomāti kopā ar Nīderlandiešu diplomātiem un arī ar citiem, lai radītu lielāku caurskatāmību visā šajā lietā, lai pastiprinātu demokrātisko kontroli arī no dalību valstu parlamentu puses. Un runa varbūt nav tik daudz par demokrātiju. Daži cenšas uh, paust kādu ietekmi. Tā ka jautājums varbūt ir vairāk par ietekmi nekā par demokrātiju. Tātad tāds ir mans skaidrojums. Domāju, ka zinot, pazīstot šo čehu mentalitāti, gribētu teikt, ka jā, mums ir jāspēlē zināma loma prezidentūras uh, ietvaros, un mūsu intereses ir tādas uh, pašas kā lielākam vairumam jums šeit. Tātad uh, rast risinājumu problēmai, uh, mēģināt arī ir iesaistīt šajā procesā, rast visu ietvarošu risinājumu, nevis kādu izslēgt, un esmu pārliecināts, ka Čehijas prezidentūra noteikti var spēlēt pozitīvu lomu, lai palīdzētu atrisināt šo jautājumu un lai arī īrija būtu iesaistīta. Jo mēs ļoti labi saprotam, ka ir uh, jādod valstīm iespēju brīvi paust savu gribu nevis jāpiespiež valsts, tā teikt, atkāpties un padoties citu spiedienu rezultātā. Barons Krespo izteica komentāru pār iespējamo saikni starp raķešu aizsardzības sistēmu un Lisabonas līgumu. Ziniet, tie ir divi pilnīgi atšķirīgi jautājumi, un par eh, tiem tiks balstots eh, pilnīgi atsevišķi. Realitāte ir tāda, ka viena daļa politiskās spektra, un tie ir centriski kreisie, viņiem ir zināmas bažas par eh, šo raķešu vairogu. Viņi gaida pagaidām, ko teiks ASV administrācija, bet no otras puses tiek uzdot jautājumi par uh, līgumu un par transatlantiskām attiecībām. Bet es domāju, ka tā ir līdzsvarota pieeja. Mums ir nepieciešama Eiropas risinājuma un jāsaglabā arī transatlantiskās saiknes, lai tās būtu spēcīgas. Tā ka Tāds ir skaidrojums, bet tas nenozīmē, ka te ir kaut kāda ķēde starp uh, šīm abām lietām. Bet, uh, protams, ir nepieciešams uh, valsts lēmums Un nostāja ir tāda, ka nepieciešama Eiropa, gan arī spēcīgas transatlantiskās saites. Kirkop kungs runāja par Čehijas prezidentūras lomu, par to, vai mums ir kapacitāte un spēja. Jā, protams, mums ir. Mums uh, ir ticība saviem spēkiem, protams. Uh, prezidentūra būs sarežģīta, grūta, atšķirīga no iepriekšējās, jo mums ir cita spēja, cita pieredze, Domāju, ka mēs būsim uh, tādi mērenāki, vairāk uh, ievērosim, tā teikt, spēles noteikumus. Mums ir moto Eiropa bez barjerām, bet tas nenozīmē Eiropa bez noteikumiem. Un mēs pilnīgi noteikti esam spējīgi uh, veikt savu uzdevumu. Ir apņēmība. Mēs nodrošinām arī šo turpināmību. Ir 18 mēnešu programma, Mēs regulāri sadarbojamies ar uh, franču un zviedru kolēģiem. Jūs uh, varat par to daudz uh, informācijas iegūt. Un, principā, mēs tā tad ejam šajā virzienā. Tālāk par Eiropas parlamentu vēlēšanām, par to, cik daudz cilvēku piedalīsies tajās. Tāpat arī Severīna kungs uh, minēja, manuprāt, šo jautājumu. Godīgi sakot, mūsu pieredze no iepriekšējām vēlēšanām, reģionālām vēlēšanām bija tāda, ka tie, kas uzskatīja, ka runa ir par reģionālām problēmām, tie kļūdījās. Tur nebija runa par uh, mazo reģionu problēmām, ne par Eiropas uh, problēmām, tātad šajās vēlēšanās izpaudās nacionālās problēmas un konkrētāk veselības aprūpas uh, problēmas. Un es domāju, ka ir centieni padarīt Eiropu tādu atraktīvāku cilvēku acīs. Es tam visam pieeju zinām realitātes dāvu, domāju, ka politiskās partijas uh, gatavojas veikt savu cīņu vadoties no konsultantu ieteikumiem, gatavo savus publisko attiecību kompānijas un tad mēs redzēsim, kāds būs sabiedrības viedoklis, bet eh, katrā gadījumā es pilnībā atbalstu to, ka jādara viss, ko mēs varam, lai savienotu atkal cilvēkus ar eh, šo realitāti un par to, ko mēs runājam jo tas ir ļoti nopietnas izaicinājums un reāla problēma. Uh, Andrei Vielovieski. Es... Bija daudz jautājumu par citu tēmu, kas AFET komitejā ir aps, apspriests. Vairāk kolēģi tur strādāja. Austrum partnerība ir atbilde. Tai jābūt atbildēju Krievijai. Ehm, protams, tas ir īpašs gadījums. Mums, protams, jārīkojas ļoti uzmanīgi, tāpat kā es nu pat centos atvērt šo Gazprom ehm, pudelīti. Es nebiju pietiekoši uzmanīgs, un man uzreiz vajadzēja samazināt cenu. Domāju, ka tas nav ierastā Mm, biznesa uh, prakse, tas ir īpašs gadījums. Turcija. Jūs zināt viedokļus no dažādām dalībvalstīm. Varbūt es tagad nedrīkstu sniegt jums savu personīgo vai nacionālo viedokli, bet viena lieta ir svārīga energo drošība ir ļoti svarīga, un Turcija ir tranzīta valsts. Tas mums ir jāatceras kā svarīgs elements mūsu diskusijās gan ES, gan sarunās ar Turciju. Domāju, ka mans laiks ir beidzies. Ceru, ka es neko neaizmirsu. Paldies! Vondras kungs, sirsnīgs paldies jums! Tātad no beļģu e, kompānijas šis ūdens nāk nevis no Krievu, tāpēc uzmanieties visos virzienos. Liels paldies! Es domāju, ka tas bija dialogs e, brīvs un atklāts ar Čehijas vice mm, premjerministra vietnieku. Mēs novēlam veiksmi jūsu prezidentūrai un šī komiteja jums noteikti palīdzēs. Paldies, ka atnācāt un cerams, mēs tiksimies vēl. Mēs sazināsimies īpaši ar referentiem, kuri veidos mūsu ziņojums vai viedokļus par pārējas problēmām Tātad visu to labāko un cerams vēl tikties šajā AFCO komitejā. Paldies!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 Mēs turpinām ar mūsu darba kārtības jautājumiem. Devītais punkts - Eiropas Savienības pilsonības problēmas un nākotnes izredzes. Referents Panajotis Dimitriju kungs. Dimitriju kungs, paldies par jūsu veikto darbu. Ir četri grozījumu pieteikumi. Mēs balsosim. Pirmais grozījums. Zdravkova kundze, šis ir atsaukts. Otrais grozījums, ko iesniedz Zdravkovas kundze, kurš ir par? Demetriju par. Pret atturās. Pieņemts. Trešais grozījums ziņot referents par. Pret. Atturās. Pieņemts. Ceturtais grozījums Botopulus kungs par. Pret. Atturās. Pieņemts. Piektais grozījums iesniedz referents par pret atturās pieņemts. Sastais grozījums Botopolus par pret atturās pieņemts. Septītais grozījums Zdravkovas kundzes ieteikums Vai ir kāds pret? Nē. Kurš par? Pret. Atturās. Pieņemts. Un astotais ir atsaukts galo balsojums par pret atturās 20 par 3 pret un 1 atturās. Es apsveicu Dmitriju kungu. Viņš patreiz ir ceļā uz Kipru. Paldies! Turpinām ar desmito darba kārtības jautājumu aktīvs dialogs par pilsoņiem, ar pilsoņiem par Eiropu. Kaufmanas kundze ir referenta. balsojums. Pirmais grozījums Drafkovas kundze par. Pret atturās pieņemts. Otrais grozījums par. Pret atturās pieņemts. Nē, tomēr otrais vēlreiz par pret. Un tagad ir daudz skaidrāka situācija. Mums vajadzētu būt skeptiskiem kā čehu mentalitātē, tas raksturīgi. Noraidīts. Trešais grozījums par pret atturās pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturās pieņemts. Piektais grozījums par pret atturās pieņemts. Galīgais balsojums par ziņojumu, ko iesniedz Kaufmanas kundze par pret pret. Atturās. 17 par, 3 pret, 1 atturās. Tātad pieņemts. Kaufmanas kundze sirsnīgi sveicinām. Apsveicam jūs par šo ziņojumu. 11. darba kārtības punkts. Reglamenta 149. panta interpretācija. Runa ir par to, kad, kā, cik deputātiem jābūt zālē, ka tiek pieņemti lēmumi. Koordinātori nolēmuši, ka 149. jautājums punkts ir, pants ir skaidrs. Vēstulē parlamentu priekšādētājiem ir jautājums. Tātad ir jautājums par to, kurš ir par šādu versiju. Kurš ir pret? Atturās. 16 par, 1 pret, 1 atturās. Interesanti, ka ir apgrieztā pasaule. Viena balss, kas tagad ir pret, toreiz bija par, un tas, kas bija pār, tie bija pret. Tāda problēma bija jūlijā. Nākamais darbkārtības punkts. 12 reglamenta noteikuma pārskatīšana attiecībā uz lūgumrakstu procedūru. Referents Žerāt Onestakungs. Mēs turpinām ar balsošanu. 22. grozījums Dimitrija kunga iesniegts ar oral amendments, ko iesniedz referents. Mēs balsojam par pret atturās pieņemts. Otrais grozījums - ziņotājies referenti iesniegts par, pret, atturās pieņemts. Trešais grozījums ar mutisku grozījumu, ko iesniedz referents par, pret, atturās 28. grozījums. Onests kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs zinat, ka Eh, ir runa par eh, lūgumrakstu komitejas minimālo locekļu skaitu, lai varētu eh, uzskatīt kādu dokumentu par apstiprinātu. Sākumā es ierosināju 4. grozījumā, ka vienai ceturdaļai būtu jābūt tātad no komitejas locekļiem, un pēc tam diskusijās grupas teica, ka ar to nepietiek, vajag vienu trešo daļu. Un tie, kas tagad nepiekrīt, saka, ka tomēr vajadzēja vienu ceturdaļu. Tā tad ir e, jautājums par šo vienu ceturdaļu, vienu trešdaļu. Ja ir vienprātība par vienu ceturdaļu, varam par to balsot. Ja jūs domājat, ka tas ir pārāk sarežģīti, tad sekojiet uh, e, balsojumu sarakstam. Enigo. Monsieur le Président, merci. Euh, je voudrais... Jā, paldies. Es uh, gribētu uh, pateikties Onests kungam par ieteikto formulu, lai atrisināt šo jautājumu, jo tas tik tiešām ir galvenais jautājums uh, šai ziņojumā, un tā ir, uh, kā diskusijās bija kolēģi, kur teica, ka viena ceturdaļa, viena trešdaļa. Es uh, domāju, ka jā, mēs varam atgriezties pie Onestas kunga sākotnējā ierosinājuma. Es domāju, ka viena ceturdaļa Eh, tas dod eh, vairāk demokrātijas mazām grupām, lai tās varētu nodrošināt, kā lūguma raksti tiek iekļauti eh, jautājumu sarakstā. Tā tad ir runa tikai par to, lai iekļautu. Un es domāju, ka ceturtais grozījums, ko iesniedz Nestas kungs par šo vienu ceturdaļu, es domāju, ka tas ir ļoti labs. Es domāju, vismaz mūsuprāt. Jā, Uh, Tā tad nekādu uh, iebildumu nav šajā interpretācijā, un es aicinu balsot vispirms par uh, ceturto grozījumu. Tā tad uh, ceturtais grozījums. Dagegen enthaltungen angenommen. Par pret atturās. Pārējie līdz ar to atkrīt. Vismaz attiecībā uz šo punktu, pantu. 27. grozījums, un, un es tas iesniegs par pret atturās pieņemts. Sestais grozījums un es tas iesniegs par pret atturās pieņemts. Septītais grozījums par pret atturās pieņemts. Astotais par pret atturās pieņemts. 28. grozījums par pret atturās pieņemts. 29. grozījums par pret atturās pieņemts. Trīsdesmitais grozījums ir identisks. Turpinām. Vienpadsmitais grozījums par pret atturās pieņems. 19. grozījums par. Tas no zāles tiek sacīts, ka ir atsaukts. 20. grozījums par 20. tātad par pret, atturās, pieņemts. 13. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 14. par, pret, atturās, pieņemts. 23. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 16. par pret atturās pieņemts. 17. par pret atturās pieņemts. 31. grozījums par pret atturās pieņemts. Galējais balsojums par ziņojumu pret, atturās, paldies, 20 par, 1 pret, 1 atturās, apsveicam Anestas kungu. Äh, Turpinām ar darba kārtības 13. punktu. Eiropas parlamenta un padomas regulas par pilsoņu iniciatīvas īstenošanu priekšlikuma pamatnostādnes. Es dodu vārdu Kaufmanas kundzei, kas ir referente. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Pirms balsošanas vēlos izteikt divus komentārus. Pirmais. Pats par sevi saprotams vēlos pateikties visiem kolēģiem un kolēģiem, ar kuriem pēdējo nedēļu un mēnešu laikā ļoti konstruktīvi esam sadarbojušies Lamasor, Grabovskis, Koleckīt, Fober Dubatāli. Vēlos sirsnīgi pateikties arī Kanēro kungam par nostāju. Un otrs punkts. Ir vēl kāds lūgums, lai sekretariāts eh, pievērst uzmanību atsevišķiem formulējumiem. Tulkojumā ir nelielas neprecizitātes valodā, piemēram vietās, kur es citēju līgumu. Es, protams, vadījos pēc vācu teksta. Savukārt angļu versijā tiek iztulkots man, mans vācu teksta variants, bet nevis tas oriģināli, paņemts oriģināls. Angļu tekstā izmantots vārdu celkums calls on, uh, tā vietā, lai būtu request. Tāpēc es ļoti lūgtu sekretariātu vietās, kur tiek citēts līgums, vēlreiz rūpīgi pārbaudīt visās valodās, vai tas ir precīzs. Paldies, tas būtu viss. Paldies! Mm -hmm. Tas ir neliels maratons, bet tas mums arī ir jāveic. Paldies par jūsu plašo konsultāciju. Es arī to piedzīvoju un sekoju līdzi un dzirdēju, un tas ir labs priekšlikums. Un tam ir liela nozīme. Turpinām ar balsojumu. Pirmais kompromiss. Referents iesniegs pirmais par. Pret atturās pieņemts. Kompromiss numur divi. P2. Izlabo priekšsēdētājs P2 par pret atturās pieņemts. 36. grozījums. Dafa kunga iesniegts par pret atturās pieņemts. sekretariāts nav īsti pārliecināts, bet pārskaitīsim. 38. grozījums par Tātad balsis pietiek. Pieņemts. Pirmais grozījums. Ziņotājs iesniegts par pret atturās. Pieņemts. Otrais grozījums, ko iesniedz referente par pret atturās. Pieņemts. Trešais grozījums par pret atturās. Pieņemts. Ceturtais. Tas ir atbilstošs. Tad nonāk, turpinām ar kompromisu. Tomēr var tikt balsots tātad ceturtais grozījums par. Pret. Atturās. Pieņemts. Kompromiss P3 par pret atturās pieņemts. Sastais grozījums par pret atturās pieņemts. Septītais grozījums par pret atturās pieņemts. Pirmais kompromiss, ko iesniedz referente par pret atturās pieņemts. Turpinam ar 11. grozījumu par pret. Izskatās, ka noraidīts. Atturās un noraidīts. 12. grozījums par pret jāpārskaita par. 12. grozījums par. Pret. Atturās. Noraidīts. 13. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 14. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 14. Balsosim par oriģinālu tekstu. Par noraidīts. Piecpadsmitais grozījums par pret atturās, noraidīts. balsojums par oriģinālo tekstu. Q par pret atturās pieņemts. 16. grozījums par pret atturās pieņemts. 17. grozījums par pret atturās pieņemts. 18. grozījums par. Astoņpadsmitais. Pret. Atturās. Noraidīts. Turpinām ar 19. grozījumu, ar mutisko grozījumu, kuru iesniedz Dimitrijokungs par pret atturās pieņemts. 20. grozījums par pret atturās vēlreiz par, tātad numur 20, 21. grozījums par, pret atturās pieņemts, 22. par, pret atturās pieņemts, 23. par, pret atturās pieņemts. Noraidīts. Kaufmans kundze jums vārds. Diemžēl jūs mani nepamanījāt, bet, manuprāt, mums nemaz vispār nevajadzēja balsot, jo runa ir par valodas grozījumiem. Es lūdzu jūs vēlreiz pārbaudīt. Un pie 27. grozījuma arī runa ir tieši par valodisku grozījumu, kas neatiec uz vācu versiju. Divdesmit piektais par pret atturās pieņemts. Turpinām ar kompromisu P4 par pret atturās pieņemts. 26. grozījums par pret atturās noraidīts. Divdesmit devītais par pret. neatkrīt, jo 26. netika pieņemts, tā tad mums ir jābalso par 29. 29. 29. par. Pret. atturās. Ļoti labi, bet nav pieņemts šis grozījums. <laughs> Eh, dann müssen wir 29 auch abstimmen, ne? 28. 28. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 30. grozījums par. atturās pieņemts. Vēlreiz par. par. Pret. Atturās. 9 pret 9. Viņš izmet. Atkrīt. Trīsdesmit pirmais grozījums Lamasūra par acu mirkli. Man tiek sacīts, ka numur viens kompromiss Mēs esam skatījuši. Nē, vēlreiz vajadzētu balsot par 31. grozījumu par Atturas. Pieņemts. Turpinām ar 34. grozījumu. Par 34. par 9 pret 9. Tā tad atkrīt. Mēs pārbaudījām. Turpinām ar 35. grozījumu. pārbaudīsim vēlreiz. Par 35. 34. atvainojos. Par 35. brīnumainā kārtā tagad ir 11 pret 9. Dažkārt eh, tiešām ir vērts vēlreiz pārbaudīt. Brīnumainā kārtā 11 pret 9. Turpinām ar 37. korbetu. here? No. Yes. Okay. Uh, kompromiss 1. Kompromiss numur 1. Tas pārklāja 37. līdz 43. Mēs turpinām ar 44. papastāmkos. 44. grozījums par. Pret. Atturās. Pieņemts. Četrdesmit sastais par. Pret. Atturās. Pieņemts. Četrdesmit septītais par lingvistiska rakstura grozījumu, tāpēc nevajag balsot. Turpinam ar 48. grozījumu par atturās, noraidīts. 49. par pret atturās, noraidīts. 50. grozījums par pret atturās, noraidīts. 51. par pret atturās, noraidīts Noraidīts. 52. par pret, pret atturās noraidīts. 53. par pret atturās pieņemts.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 pret atturās noraidīts. 57. grozījums par pret atturās noraidīts. 58. par pret atturās noraidīts. 59. ar grozījumiem, mutiskiem grozījumiem par pret atturās, pieņemts. 60. par, pret, atturās, noraidīts. 61. par, pret, atturās, noraidīts. 62. par pret atturās noraidīts. Sešdesmit ceturtais par Pieņemts. Sešdesmit piektais pār. Pret. Atturās, noraidīts. 66. par pret atturās pieņemts. Sešdesmit septītais par pret atturās noraidīts. Sešdesmit astotais par pret Tā kā mans grozījums, lai svītrotu visu pielikumu, ir eh, sagriezt vairākos eh, grozījumos pa gabaliņam, un tā kā pirmais bija noraidīts, es varu atsaukt visus pārējos priekšlikumus svītrot. Es varu atsaukt 68, 71, 73, 75 un 77. un 78. ja tas pātrina procesu. Un tas pats attiecas 81., 82. un 85., 86., 87. un 93. with amendments, but uh, <laughs> uh <laughs> okay, thank you for Labi, paldies, ka atvieglinat mums darbu. Lūdzu. Uh, similarly. Un gluži tādā pašā veidā es gribētu. Uh, jāsaka, man nekas cits neatliek šajā gadījumā, kā atsaukt 69. un 72. Bet 74. šķiet paturēšu. 77. Eh, Korbetkunga grozījumu es arī gribētu, lai mēs par to balsotu. Tas nav atsaukts. Jā, jā, šai, jā, šai. Nu. Pat arī 78. korbetas grozījums. Gluži pareizi. More? Vai ir vēl kādi, kas tiek atsaukt? Es pieņemu vēl piedāvājums. Labi. What... Tad uh, ceru, ka ir piefiksēti atsauktie pāriem pie 70. pār. Against. Pret. Atturas. Tātad noraidīts. 71. Nē, 74. Par. Pret. Atturās. Noraidīts. 76. 76. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 77. par. Pret. Atturās. Pieņemts.

atturās, noraidīts. Wir sind dann schon bei 93. Mēs turpinām ar 93. Cits korbet priekšlikums par 93. pret atturās noraidīts. 94. par pret atturās pieņems. Arī trīs nākamie tiek atsaukti, saka priekšsēdētājs. Turpinām ar kompromisu numur divi, ko iesniedz referente. Kurš ir par otro kompromisu? Pret, atrās, pieņemts. Turpinām ar 103. grozījumu. Simtu trīs, simtu četri, simtu 105 ir atsaukts. 106 par pret atturās at, pieņemts 107. Pret atturās pieņemts 108. par pret atturās pieņemts. 109. par pret atturās pieņemts. Pētīt lūgumrakstu komisijas viedoklis. Vispirms ceturtais priekšlikums Ceturtais ierosinājums pret atturās noraidīts. B, recital B par pret atturās noraidīts. Galīgais balsojums par ziņojumu par <laughs> Again, show your hands. Who is against? Uh... Atkal lūdzu rādiet rokas. Ir skaidri celiet rokas augšā. No. Wer enthält sich? Kurš atturās? 15 par 4 pret, tātad pieņem ziņojums, apsveicam Kaufmanas kundzi par jūsu darbu, ko veicāt. Būtiskas debates, kas notiek ar kas notiks ar pilsoņiem un nevalstiskajām organizācijām. Turpinām ar 14. darba kārtības punktu - publiska piekļuva Eiropas parlamenta padomas un komisijas dokumentiem. Jeten Mekī kundze ir referente. Balsojam. Pirmais grozījums, ko iesniegus referenti par Atturas noraidīts. Balsosim par otro grozījumu. 15. atvainojiet. Par 15. grozījums par. Pret. Atturās. Pieņemts. Turpinām ar ceturto un Lēnas kunga mutisko grozījumu par ceturto grozījumu. Pret atturās pieņemts. Piektais grozījums referenta par pret atturās pieņemts. Sastais grozījums par, pret atturās pieņemts. Septītais grozījums par, pret atturās pieņemts. Astotais grozījums par, pret atturās pieņemts. Devītais grozījums par, pret atturās pieņemts. Desmitais grozījums par, pret atturās, noraidīts. 11. grozījums par pret atturās pieņemts. 12. par pret atturās pieņemts. 13. par pret atturās pieņemts. 16. par atturās pieņemts. 14. grozījums par pret atturās pieņemts. Turpinām ar galīgo balsojumu, kurš ir par šo ziņojumu. kurš atturās. 20 par, 1 pret, tātad pieņemts. Un, Jetemeks kundze, apsveicam, paldies par jūsu darbi, darbu un sirsnīgi vēlējumi. Esam tagad pie darba kārtības jautājuma num, da, punkta numur 15, citi jautājumi. Nekā būtiski nav, tas nozīmē, ka mēs tiksimies nākamajā sanāksmē, tā būs pirmdiena. Tomēr ir dažādi. Trešais jautājums darba kārtībā - protokola apstiprināšana. Jūs vakar at, uh, paziņojāt, ka uh, protokols tiks apstiprināts, ja vien jūs nesaņemsiet kādus komentārus līdz sanāksmes beigām. Es pieņemu, ka jūs esat saņēmis šādu komentāru. Tāds, tāds. Patiešām, Korbet kungs ir iesniedz kādu iebildumu pret protokolu 2. novembra sēdē. Runa ir par dalību, dalībnieku sarakstu, jo Lemotkungs kungs ienāca telpā, pierakstījās, tomēr neapsēdās telpā, bet gan atstāja telpu. Tādā veidā dalībnieku saraksts nav īsti precīzs. Es uh, pieņemu, ka apmeklētāju sarakstā ir jābūt rakstītam, kas atrodas sanāksmē. Jūs varbūt atcerieties, ka tad, kad tas notika, es eh, minēju eh, procedūras jautājumu, kas ir protokolā, bet sekas šim eh, procedūras jautājumam, kaut gan tas ir protokolā, tas nav tālāk izlabots apmeklētības sarakstā, kā tam tomēr vajadzēja būt. Mot, uh, am... Paldies, tā kā es esmu Eh, šīs sūdzības iemesls, kas, eh, diemžēl, atspoguļojās nākamā rītā Guardian laikrakstā. Ir grūti iedomāties, kā gan tas varēja tā uzreiz notikt. Gribētu eh, komitejai pateikt, ka es biju slims tajā dienā un nepiedalījos praktiski nekur. Es atvainojos, ka esmu jūs eh, te apgrūtinājusi ar personīgiem apstākļiem, bet man, man todien nebija nolūks piedalīties komitejas sēdē. Man eh, bija nolūks piedalīties, bet es nepiedalījos un eh, es to neesmu koriģējis. Man ir žēl, ka Korbēt kungs to pieņem par nepieņemam, bet es neesmu nu, droši vien pirmais un nebūšu arī pēdējais, kurš uh, saskars ar šādām apstākļu radītām nērtībām. Un es apzinos, ka tas ir noticis eh, arī iepriekš, eh, arī citur. Jā, kolēģi Kirkap. Kirkap kungs. Paldies, es gribētu kaut ko paskaidrot. Šis ir svarīgs jautājums ne tikai šai komitejai, bet droši vien tas ir būtisks visām citām komitejām. Uh, kur apmeklētības vai neapmeklētības jautājums tiek debatēts. Domāju, mums vajadzētu panākt pilnīgu skaidrību šeit, ne tikai no jums, jo jūs, protams, kā priekšsēdis kontrolējat savu sanāksmi un jums ir arī savas pilnvaras noteikt uh, lietu kārtību, bet es domāju, jautājums ir būtisks. Tādā ziņā, tātad, kas ir apmeklētība? Kad var parakstīt sarakstu, kad nē, jo, man liekas, parlamentā pastāv zinām prakse. Uh, Un, eh, diemžēl, Mautkungs šajā ziņā ir, eh, kā lai saka, pieķerts. Viņš ir paskaidrojis savu personīgo pozīciju, bet es domāju, šeit nevajadzētu raudzīties uz personīgo pozīciju, bet vajadzētu skatīties, kā tas ir tālāk. Un es gribētu saņemt skaidrojumu, kas ir tomēr nepieciešams, kāda ir šī nostāja par to, ka sanāksme notiek, kāds ienāk, parakstās un ātri aiziet. Un šis cilvēks varbūt atnāk uz sēdes sākumu, paklausās darba kārtību, konstatē, ka viņam eh, šajā sanāksmē varbūt nekas būtisks nav un dodas uz citu sanāksmi. Un es gribētu tiešām saņemt skaidrojumu par to, kā šāda praksa tiks interpretēta, jo eh, tas, es domāju, ir ļoti svarīgi un jūs droši vien varētu arī eh, citās komitejās ievākt šādu raksturu informāciju. Mhm, uh -huh. guter punkt. Ļoti labs padoms. Es tajā sēdē nepiedalījos. Fanovar kungs vadīja šo sanāksmi, tas nenozīmē, ka es nerūpējos par šo jautājumu. Es labprāt izteiktu kādu priekšlikumu. Es vēlējos jau uh, uzrunāt Motkungs, bet man toreiz nebija īsti tāda pavadiena. Kolēģi un kolēģis, tas tiešām ir ļoti būtisks uh, jautājums, kur mēs skaram, uh, kā mēs varam kontrolēt viens otru, un šādi jautājumi, kas tiešām ir saistīta ar pašu atbildību, kas ir deputātiem. Un to nevajadzētu padarīt par politisku strīda iemeslu. Ir jau bijušas lietas, par kurām esmu ļoti bijis sarūktināts. Un proti, ka ir kolēģi bijuši, kas ir kļuvuši par publiskiem morālistiem. Un gan godīgi jāsaka, ja mēs sākam strīdu turpināt šādā līmenī, tas, tas var būt mūžīgs. Būs statistikas par dalību, statistikas par pieprasījumiem. Ja mēs tiešām šādi turpināsim šo diskusiju, tad, tad es iesaku protestēt. Kad tad mēs arī varam noteikt, kad tiešām deputāts ir šeit, kad viņš piedalās pēc 5, 10, 15 minūtēm, kad tiek eh, noturēta kāda runa vai pēc pusstundas, kad netiek noturēta nekāda runa. Uh, es gribētu aicināt atstāt šo jautājumu katra deputāta ziņā. Un mums nav nepieciešams atsevišķs protokols, bet gan varam tiešām atklāt to runāt. Un šādu veidu, šāda veida um, strīdus nevajadzētu risināt šeit komitejas sanāksmēs. Ļoti interesanti. Dafkungs. Paldies, es piekrītu. Es dažkārt uh, sūdzos ka sūdzos par cilvēkiem, kuri apmeklē sanāksmes un ratāk par tiem, kuri nē. Un, ja šī diskusija turpināsies, tad es saslimšu un droši vien man būs jāiet projām. Es domāju, vienkārši atliksim šo jautājumu. Onestas kungs, kā lai mēs daram? Gribētu norādīt uz divām lietām. Tātad šis reģistrs, kas ir zālē, tas fiksē klātbūtni mūsu komitejā un parlamentā, jo, lai saņemtu dienas naudu, ir jāparaksta vai nu centrālais reģistrs, vai arī kāds uh, reģistrs kādā sanāksmē telpā, un vajag zināt, ka uh, paraksts šeit nenozīmē tikai to, ka cilvēks ir klāt uh, komitejā, bet tas ir signāls, ka šis cilvēks ir šeit parlamentā. Cilvēks varētu atnākt, parakstīties, aiziet, un Eh, tā ir viņa izvēle, bet, kā es teicu, šim parakstam ir dubulta loma. Tāpat gribu piesaistīt uzmanību faktam, kā pēdējā Strasbūras sesijā mēs nobalsojām par ziņojumu. Uh, eh, Liba ziņojumu ļoti interesanti, kur ir rakstīts, ka tagad, pirms vēlēšanām, mēs uh, sabiedrībai uh, darīsim zināmu, cik liela ir apmeklētība plenārsēdēs un komitejās. Tā tad šis paraksts būs arī politisks, ļoti, ļoti delikāts, kas gan nav manā gadījumā. Mhm. So, jetzt kommt der Ant. Richard Kovart kungs, Mata kungs, un pēc tam pieņemsim kādu lēmumu. Gribētu skaidrot Kirkopa kunga teikto. Tas nebija sanāksmes sākumā, tas bija toreiz debašu vidū. Attiecīgais deputāts ienāca telpā, parakstīja reģistru un tuliņ apgriezās un aizgāja, neieņemot pat savu vietu. Es ļoti ap, man ir žēl, ka Matukungs bija saslims un droši vien, ka tajā brīdī, kad viņš uh, uh, saslima, tad viņš, uh, kad viņš parakstījās, tad viņš saslima, jo. Uh, Acīm redzot, viņam bija doma atmeklēt sēdi, viņš ienāca, tad, kad viņš parakstījās, viņš saslim, tad viņš apgriezās un gāja ārā, un es ļoti ceru, ka tas atkal negadīsies viņam citurreiz, bet uh, šeit uh, parlamentā mēs zinām, ka uh, no masu mēdījiem mēs saņemam kritiku par to, ka deputāti ienāk parakstās un nepiedrās sēdē, un es domāju, ka šāda praksi būtu nosodām. Un Nestas kunga izteiktais komentārs par šo reģistru, ka tas arī atspoguļo parlamenta deputāta klātbūtni parlamentā, to es neapstrīdu. Viņš atradās parlamentā, viņš bija ceļojis, viņš uh, piefiksēja to, ka viņš atrodas parlamentā, un uh, šim nolūkam uh, reģistrs ir pilnīgi atbilstošs, bet es tikai norādu, ka mūsu sēdes protokolā uh, nevajadzētu atspoguļot, ka kāds bija apmeklējis sēdi un atradās tajā, kad šī persona nepiedalījās ļoti skaidri, redzamā veidā. Un ņemot vērā, ka šis jautājums tika minēts kā procedūras jautājums, kā reglamenta jautājums, un attiecīgi tika fiksēts šajā sanāksmē, šīs sanāksmes protokolā, tad man šķiet mazliet dīvaini, ka apmeklētības eh, sarakstā sēdes beigās eh, šis cilvēks ir minēts un arī protokolā viņš ir minēts kaut gan, kā es teicu, jautājums tika pacelts, ka viņš nav, tāpēc es gribētu, lai tas tiek koriģēts protokolā. Mr. Mode. Mats kungs. I'm almost. Man gandrīz trūkst vārdu. Fakts, ka man šeit jāsēž un jāskaidro, kāpēc es vēlāk ierados, jo es atbraucu ar lidmašīnu, Jūs visi zināt, ka mēs esam atkarīgi no transporta. Es patiešām jutos slikti ceļojuma laikā. Atnācu pierakstīties. Un es gribēju piedalīties sanāksmē vēlāk, bet tā nesanāca. Ja runājam par vārdu dalība, varbūt ne Korbita kungs, bet daudz citi deputāti ir apmeklējuši, bet nepiedalījušies diskusijās. Vakar mums bija piemērs, kad Alisters atnāca pierakstījās un pateica, ka viņam jādodas uz citu komiteju, eh, kurā viņš ir tieši uh, iesaistīts. Viņu nokritizēja par to, ka viņš nesagaidīja ehm, Es gribu izlasīt par šo visu šo sanāksmes daļu rītdienas Guardian laikrakstā. Un tur es gribēju paskaidrot, ka es nevarēju piedalīties tajā sanāksmē, bet man nebija tādas iespējas. Paldies! Gut, ich glaub, das... Es ceru, ka šāds debats arī bija nepieciešams. Tomēr vēl viens gribas izteikties. Grib izteikties. Es to darīšu pavisam īsi, jo man šķiet, ka protokols tiešām ir tāds, kāds viņš ir, un tas ir pareizi. Runa nav par dalību, bet par uh, ierakstīšanos dalības sarakstā. Tas tiešām ir noticis, un tas ir arī tas, kas protokolā tiek apstiprināts, un nekas cits. Nav runa par tiešām patiesu dalību, bet gan par uh, apmeklējumu sarakstu, un tas laikam ir tas būtiskākais jautājums. Juristi ir ļoti noderīgi. Viņi vienmēr var interpretēt to, kas var tiešām būt noderīgs. Mēs nemainīsim protokolu, Tas būtu mans viedoklis un neatkal neatvērsim šo strīdu vēlreiz, kāpēc kāds bija ieradies, cik ilgi viņš atradās zālē, kāpēc viņš devās prom, lai paliek protokols tāds, kāds viņš ir. Sēde ir slēgta, un tagad visi drīkst doties projām. Paldies!